Lūdzu deputātus uh, ieņemt vietas. Mēs atsāksim sanāksmi. Vakardienas protokols ir jums pieejams vai vēlties ko iebilst? Nē, protokols līdz ar to ir pieņemts. Darba kā